Cerams, ka ieradīsies arī padomas pārstāvi. Un mēs atsākam mūsu pēcpusdienas sēdi. Mēs esam visiem izplatījuši vakardienas sēdes protokolu, vai ir kādas piebildes, komentāri, iebildes? Ja nē,